tomando sus asientos. Lūdzu, ieņemiet vietas. Vakardienas sēžu protokoli ir izdalīti. Ja nav nekādu iebalžu, tad protokoli līdz ar šo ir pieņemti. Un tagad uh, Šodienas eh, darba kārtība, pirmais eh, punkts, komisijas un padomas paziņojumi. Eiropas kodoldrošības jomā gūstamā pieredze pēc kodola negadījuma Japānā. Padoms eh, vārdā Jurija Kunz lūdzu. Bien, señorías, hemos observado. Dāmas un kungi, jā, mēs esam pieņēmuši zināšanai jūsu demonstrāciju, un tagad uh, esiet uh, tik laipni, ieņemiet vietas, lai mūsu šodienas sēde varētu kārtībai atbilstoši turpināties un lūdzu neizmantojiet vairs šos vizuālos elementus, kas nav tieši saistīti ar plenārsēdes norisi. Muchas gracias, señor presidente. Señora Giori, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Tistētā. Eh, paldies, priekšsēžkungs. Eh, priekšsēžkungs. Uh, Komisārkungs, deputāti, kungu un kundzes es ļoti priecājos, ka mēs varam turpināt pēdējo mēnešu gaitu uzsāktās debates, un eh, mēs saprotam arī, ka ir pamatot emocionāla reakcija. Situācija Japānā joprojām ir ļoti nopietna, bet mums ir jārīkojas eh, apdomīgi šajā jautājumā. Norādu, ka mēs esam gatavi konkrētu un ilgstošu palīdzību sniegt eh, Japānai Eh, gan eh, darbos, gan naudā 25. martā padomu to skaidri norādīja. Ungārijas prezidentūra nekavējotos reaģēja uz šo katastrofu īpaši eh, raugoties uz riskiem, kas saistīti ar kodoldrošību. Un grib arī jau pašā sākumā tādu maldīgu priekšstatu kliedēt, kas varbūt klīst apkārt, proti, ka Eiropas Savienība eh, tagad pievērš šim jautājumam tādēļ, ka ir eh, notikusi Japānā šī katastrofa, bet tā tas nav, jo 25 gadu garumā mums ir eh, šeit regulējums, kuru mēs, protams, arī cenšamies pilnveidot. Jaunākais piemērs ir kodoldrošības direktīva. Kodoldrošība ir uh, process, kas turpinās, un mēs normas turpinam uzlabot, uh, eh, izdaram attiecīgās secinājumus, piemēram, no Fukushīmas notikumiem un regulāri pārbaudam kodol eh, iekārtu drošību. Eiropa dome apstiprināja, ka Eiropas Savienības reakcijai jābūt tādai, ka mēs garantējam drošību uz vietas, uh, tāpat laikā pilnveidojot eh, tiesisko regulējumu. Mums jāveic vairāki uzdevumi eh, vienlaicīgi. Pirmais ir risku un drošības novērtējums, tā devētais eh, tā stresa pārbauda un šeit ir, protams, jāņem vērā jaunākie notikumi. Mums ir pilnā mērā tas jāizvērtē Eiropas kodoldrošības uh, eh, grupa un tās locekļi nacionālās uzraudzības iestādes līdz mājām eh, varēs vajadzīgos sojas konkretizēt, un tad būs tā, ka mēs vasarā laikam varēsim sākt šo stresu pārbaudu vairākas dalību valstis, vairāku kodo atomspēkstaciju uh, eh, turētāji ir eh, attiecīgos lēmumus jau izdarījuši, un tad mājas sākumā mēs varēsim jau arī pirmos secinājumus izdarīt. Otrs uzdevums ir eh, likumdošana Eiropadome. Ir eh, šīs lietas precizējusi savā pēdējā ziņojumā. Mēs esam aicinājuši komisiju pārbaudīt kodolu iekārtu drošību. Esam aicinājuši arī padomi izstrādāt priekšlikumus, ja nepieciešams tajā pat laikā. Mums ir jāturpina jau uzsāktie darbi sakarā ar uh, radioaktīvo atkritumu un izlietoto kodolu. Uh, degvielas, izlietotās kodoldegvielas um, uzglabāšanu. Mums ir jāņem vērā uh, spēkstacijas viss uh, uh, dzīvības vai darbināšanas cikls. Un tad arī dalību valstīm būtu jāpieviedrojas uh, šīm pārbaudiem. Un uh, kodoldrošības uh, jautājumi, protams, neatiec tikai uz atomenerģiju, bet arī uz citiem enerģijas avotiem. Eh, mēs nedrīkstam atstāt arī citus vides un cilvēku veselības eh, aspektus novārtā, tagad eh, pārbaudot kododrošības jautājumus. Mums ir jāņem vērā situācija Eiropā kopumā, un dažādās dalībvalstīs ir dažāds Eh, dažādi energo apgādes eh, avoti, un tā tas arī būs turpmāk. Katra valsts varēs izvēlēties, eh, kā savu energo apgādi veidot, bet mūsu mērķis ir kopīgs. Mums, mēs tiecamies uz kopīgu enerģijas politiku, un iespējams, ka vēl šogad mēs arī pārbaudīsim tā dēvēto, pārskatīsim tā dēvēto energo ceļkārtu. Uh, E, kuras ietvaros mēs atsevišķos enerģijas avots pārbaudīsim, kā arī to daļu e, mūsu energoapgādē. Un mums ir arī jā. E, paturprātā, ka uh, mums jāpaliek konkurētspējiem. Izvēles brīvība ir svarīga, dalībvalstis ir savstarpēji atkarīgas. Ja mums ir kopēja vīzija, tad mums ir arī vienam otru interesi jāņem vērā. Piemēram, e, domājot par energoinvestīcijām, enerģijas e, e, cenām vai arī normatīvu regulējumu. Pat labam atomenerģijas daļa ir 30%, ir vairākas spēkstacijas, kurās darbojas atomspēkstacijas un nevien tās nevar no viens uz otru atslēgt. Viss ir jāpārbauda ļoti rūpīgi ir jāpaskatās arī, kāda ir alternatīvie enerģijas avoti un tīk, enerģijas tīkla. Ungārijas prezidentūra mājā neformālās tikšanās ietvaros plāno runāt par šiem jautājumiem, veikt viedokļu apmaiņu un izvērtēt dažādas scenārijas, nākotnes scenārijas. Beigās vēl sacīt, ka arī sabiedrība ir attiecīgi jāinformē par energo avotiem, par atsevišķiem šo enerģiju avotu uh, priekšrocībām un mīnusiem. Šīs dienas debata būs ieguldījums šajā procesā. Paldies Ģērika un vārds komisāram Ettingeram. Priekšsēžkungs, ministra kundze, Ģērika kundze, dāmas un kungi, deputāti. 11. martā notikusi šausmīgā zemestrīce un tās izraisītais tsunami, un uh, negadījums atomspēkstacijā ar eh, būtisku eh, katastrofu, kas izraisīja eh, spēkstacijas blokos, joprojām mēs neesam spējuši aptvert, cik uh, liels kaitējums ir nodarīts, pat labam, acīm redzot, šī situācija vēl nav īsti zem kontrols. Uh, un uh, tas ir uh, atkal uh, devis jaunu impulsu energodrošības debatēm Eiropā, tādēļ mēs jau 11. martā uzaicinājām un 15. martā sarīkojam augsta līmeņa uh, uh, sanāksmes starp ministriem un dažādām uh, um, spēkstacīju uzturētājiem un energo, energo kompānijām. Uh, 11. martā pieņēmām uh, lēmumu 25. martā eh, padomē komisija un nacionālām iestādēm uzdeva veikt visaptarošu eh, stresa pārbaudi, drošības standartu pārbaudi. Kopš tā laika mēs e, stresa pārbaudas kritērijas cenšamies izstrādāt. Mana e, Eh, manā pārziņā esošās eh, ģenerāldirekcijas eh, šajās dienās pārbaudas kritēriju katalogu gatavo. Pirms tas tiks pieņemts, tas jums parlamentam un arī sabiedrībai tiks darīts zināms. Iet runa par uh, drošību zemstrīču gadījumos, spēkstacijām Eiropas Savienībā, uh, uh, un arī plūdu briesmām pie Atlantijas okeāna. Uh, par secinājumiem uh, uh, spēkstacijās, proti, kā var dzēsešanas sistēmas uzturēt, kā var um, uh, strāva un arī avārijas situācijas strāvu uh, uh, nodrošināt uh, citi draudi, teroruzbrukumu uh, un uh, kas arī tiek pārbaudīti. Mēs reiķināmies ar to, ka māja vidū Encreka plenāra sēdē, tas ir Nacionālā atoma uzraudzības iestāžu plenāra fórums, plenārs varēs pārbaudīt, eh, pārbaudi pabeigt, un tad līdz uh, gada vidum un gada beigām varēs notikt vispusīga pārbauda ar mērķi nodrošināt iespējami augstākos drošības standārts, eh, eh, kas būtu 143 eh, Eiropas atomspēkstacijās. Mēs esam stājušies kontaktā ar Krievijas federācijas un Ukrainas valdībām. Šos kontaktus tuvākajās dienās arī ar Šveici un Armēniju uzsāksim. Turklāt arī ar valstīm, kuras ir iecerējušas uh, spēkstacijas celt uh, tādam kā uh, Turciju un Baltkrieviju, viss ar mērķi, ka visaugstākie drošības standarti un pārbaudas kriteriji varētu tikt iekļaut arī drošības pārbaudī šajās mūsu kaimiņu valstīs ārpusēs. E Mēs zinām, ka energomaisjuma atbildība un energotehniku, kā arī atomspēkstacija un citu tehnoloģiju ir dalībvalstu pusē. Pēdējo dienu gaitā jau ir izrādies, ka dalībvalsts ir interesēts šo kompetenci arī savās rokās saglabāt. Tas nozīmē, ka eh, lēmums par spēkstaciju nav eh, pieņemams eh, Eiropas līmenī. To nosaka patreizē spēkā esošie līgumi, bet drošības pārbaudas ir tādas, kurām vajadzētu piedalīties visiem un par to, acīm redzot, arī visas dalībvalsts ir viensprāts, neskatoties uz to, vai tās eh, darbina atomspēkstacijas vai nē. Eh, eh, Francijā 76% atomspēkstacijas enerģijas, Austrijā 0%, 13 valstīs vispār no atomspēkstacijas. Vācija šo, šajās dienās pārvalda kodos spēkstaciju darbināšanas ilgumu saīsināšanu Itālija vai Polija izskata <clears throat> atomspēkstacību būvas iespējas, tātad mēs līdz jūlijam, šī gada jūlijam gribam pārbaudīt arī uh, e, nacionāls normas attiecībā uz atomu uh, e, kodoldrošību. Mēs arī uh, tagad gribam pātrināti izdarīt šīs drošības pārbaudas jau līdz gada beigām. Jūs informējot arī parlamentu par to, kā direktīvu materiāli tiesiski stiprināt, jo līdz šim bija drīzāk formāls atbildības tajā paredzēts, mazāk materiāls norāda uz attiecīgiem priekšlikumiem par kodola atkritumiem, kuras komisija sagatavojas un parlaments un padomu izskatījuši. Arī tas bija ieguldījums kopīgiem soļiem uz iespējami lielāku drošību. Mēs zinām, ka drošības pārbauda e, pēc tam no tā dalība valsts brīvprātīgs secinājums izdarīs. Un es šeit reiķinos ar faktisko notikumu spēku drošības standārtu un nepieciešami pasākumi saskaņā ar ekspertu ieteikumiem tiks pārņemts no dalībvalstu puses un eh, šajā, tajās arī īstenot. Māju vidū labprāt jūs informēsim atkal, ja stress eh, pārbaudas rezultāti varēs jums tikt prezentēti. Paldies! Jā, paldies. Un tagad uh, politiskās grupas. Tautas partija divas minūtes. Vortman Kolskundze. Eh, namens mijn fractie wil ik graag commissaris Uttinger danken. Manas politiskās uh, grupas vārdā vēlos pateikties komisāram Uttinger kungam, ka viņš uh, tūlīt pat aktīvi ir pievērsies kodoldrošības jautājumam pēc uh, notikumiem Japānā. Tas ir ļoti būtiski mūsu pilsoņu drošībai, jo kodola katastrofa Japānā rāda to, ka mums ir jāpārstrādā mūsu noteikumu kodoldrošības jomā, un tas ir nozīmīgs uzdevums jums un arī padomē. Mēs Eiropā esam uh, viens no otra atkarīgi tad, kad runiet par kodoldrošību. Mums ir nepieciešama Eiropas uh, bēsti visiem Eiropas uh, spēkstacijām un kritērijiem jātiek harmonizētiem. Ir nepieciešama objektīva un caurskatāma rīcība un rezultātu publicēšana. Tas ir nepieciešams, lai augstākie uh, drošības standarti būtu tas, kas ir mums visiem nepieciešams. Mums ir drošības jautājumos latiņa jāceļ visaugstākajā līmenī. Un ja kāda no iekārtām neiztur šos drošības testus, tad ar padomjums jārūpējas par to, lai dalībvalsts apņemtos uh, uzreiz reaģēt. Tā varētu būt vai uh, īslaicīga um, kodolspēkstacijas darba pārtraukšana, jeb arī pilnīgi noteikta uh, pārtraukšana. Jāievēro ir. Uh, tas, ka šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi un jāraugās arī, kādā stāvoklī ir spēkstacijas pie mūsu robežām. Tas ir būtiski mūsu pilsoņiem. Mums ir jāizturs izsvērti, mums jānovērtē riski. Mēs nevaram pilnīgi uzreiz atteikties no kodola enerģijas, jo tā sēdz lielu mūsu energopatēriņu un samazina arī CO2 izmešus bet mums ir jāpārdomā viss raugoties uz nākotni un jā jāattīsta ambiciozi plāni energoefektivitātei un atjaunīgiem energodresējiem. Paldies! Paldies! Tagad uh, sociālās demokrāta grupas vārdā divas minūtes Ulskoks Hunds. Divas minūtes. Palman, ok, tak, herr komisionēr. Priekšsādātāja kungs, komisāra kungs. Kodolenerģija ir atšķirīga no citiem energo avotiem. Ļoti īsā laikā var rasties ļoti liels kaitējums. Un šis kaitējums var skart arī nākotnes paudzes. Tādēļ esmu iepriecināta, ka visdrīzāk, ka šeit parlamentā ir ļoti tāds plašs vairākums attiecībā uz veidoto viedokli. Un domāju, ka mūsu lēmumi to arī parādīs. Kodolu enerģiju nevar regulēt. Un tā uh, neapstājas arī pie uh, valstu robežām, arī Eiropā. Esam visi viens no otra atkarīgi, tādēļ diskusijas par drošību mums ir jāvērtē kā prioritāras. Tādēļ ir nepieciešams pēc iespējas plašs vairākums mūsu pieņemtajiem lēmumiem parlamentā, lai mēs redzētu, ka, protams, ka mums ir dažādi viedokļi attiecībā uz kodolu enerģiju, bet šeit runa ir par mūsu kopējām interesēm gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Tās ir drošības intereses. Ilgtermiņā situācijas attīstība ir tāda, ka mēs nevaram atbalstīt šo veidu arī nākotnes energo apgādam. Mums ir jāsāk aktīvi rīkoties. Mums ir nepieciešams eh, paradigmu izmaiņas energopolitikā. Bet ne tikai par to uh, ies runa šajā rezolūcijā, iet runa par jaunu uh, ievirzi energopolitikā, par ilgtspējīgu ievirzi, un bez tam mums ir vajadzīga stratēģija, kas būtu gatava pakāpeniski atteikties no kodola enerģijas vairāk īstermiņā, jeb nu, tādā plašākā laika posmā. Paldies! Paldies. Tagad uh, demokrāta un liberāļu grupas vārdā Liena Ek. Paldies, priekšsēdētāji. Traģiskie notikumi Japānā ne tikai atklāja kļūdas Japānas reaktoros, bet Fukushima ir pierādījusi ka pastāv trūkumi arī starptautiskajā sistēmā attiecībā uz kodola stāciju aizsardzību. Daudzi Eiropas Savienībā pašlaik uztraucas par kododrošību šeit, Eiropā. Tieši tāpēc ES vajadzētu pārskatīt savu pieeju kododrošībai. drošībai. Liberāļi un demokrāti uzskata, ka eh, padomis ieteiktie stresa testi ir pārāk vāji. Mums ir jāpārbauda ne tikai tehnoloģijas un geogrāfija, bet visa drošības kultūra un gatavība reaģēt uz eh, daudzšķaitnainiem eh, negadījumu scenārijiem. Tāpat priekšsēdētāji ir jānodrošina, lai šīs testi būtu obligāti un lai tie būtu balstīti uz caurzemiem kritērijiem. Visiem ir jāsaprot, ka mēs nevaram ļaut valdībām un iestādēm pašām sevi uzraudzīt. Šīs stresa pārbaudes ir uh, jāpārbauda neatkarīgiem ekspertiem, tām ir jābūt pilnīgi caurdzamām, visiem faktiem ir jābūt publiskiem un ir jānodrošina komisijas uzraudzība. Šodien tā ir vienīgā reālā alternatīva. Tāpat arī ir vispārīgi jāpārskata ANO drošības likumdošana, starptautiskā atomenerģijas aģentūra un tās tiesību akti. Mums ir jāuzstāda augstākas prasības jāuzliek lielāka atbildība komisijai, bet arī padomē, lai tā sāktu pildīt savus pienākumus. Un noslēgumā ir ļoti svarīgi, ka mums ir eh, jāmācās ne tikai par alternatīviem enerģijas avotiem un jādomā par energoefektivitāti, bet ir jānostāda arī saistoši mērķi šajā sakarā. Paldies, eh, tagad eh, zaļo un brīvās apvienības vārdā Hārams saskundzē 2,5 minūtes. Jā, jūs jau ļoti labi zināt, ka uh, Es šīs, šiem, šiem stresa testiem neusticos, un tagad īsi paskaidrošu, kāpēc. Es neuzskatu, ka ir pareizi, ka definīcijas eh, kritērija attiecībā uz eh, pārbaudēm atrodas nacionālo iestāžu rokās, un eh, uzraudzības iestādes, kas līdz šim bija atbildīgas par atomu iekārtu drošību, vēl ar vien būs par to atbildīgas. Ir jāatcerās, ka Eh, ir tādas iestādes, kas eh, vienmēr ir teikušas, ka kodola iekārtas vienmēr ir drošas un būs drošas. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka nacionālās iestādes pēkšņi nāks pie secinājumiem, ka tās ir eh, veikušas sliktu darbu, ir bijušas pārāk iecietīgas? Odingar kungs, es mm, neticu tam, un es arī nezinu, vai kāds tagad varēs garantēt, ka uh, pēkšņi uh, Uh, viss kļūs cauredzams šajā uzraudzības sistēmā. Stresa testu brīvprātīguma princips ir vēl viens pierādījums tas, tam, ka mēs nevaram tos uztvert nopietni, kaut gan šos testus ir jāuztver nopietni, bet tam var būt slikti rezultāti. Ir jānodrošina piekļuvē neatkarīgiem ekspertiem tā, lai uh, viss tiktu pārbaudīts, lai te nebūtu tikai kaut kāda pētījuma uz papīra. Es uzskatu, ka tā ir tiešām tāda veca sistēma. Miteinander bekannt un befreundet un haben höchste Risiken uh, immer toleriert. Es uzskatu, ka mēs pārāk daudz uzticamies viens otram. Es vēlreiz vēlētos teikt, ka mēs zaļie uzskatām, ka stresa testi ir jāveido tā, lai uh, mēs zinātu, kuras iekārtas ir visneusticamākās un kuras ir jāizslēdz no šī tīkla. Ir jāatcerās, ka šiem stresa testiem ir jādod savs ieguldījums drošības sistēmā. Mums ir jāparedz arī avārijas plāns, izejas plāns. Ir jācer, ka kaut kad kodolenerģijas izmantošana Eiropā arī varētu beigties, ja viss notiks, kāds ir plānots. Otinger kungs, eh, pēdējās dienās jūs esat devis daudz interviju, un Vācijā jūs esat minējis, ka jūs jau tagad zināt, kuras eh, kodolstacijas neizturēs šīs, šos stresa testus. Lūdzu, nosauciet šīs stacijas vārdā. Jērana par Hes Hesenfaimu, kas uh, ir saistīta ar ūdeņiem, ar Reinas kanālu. Uh, Ja tā netiek pietiekami aizsargāta, tad lūdzu nosauciet šos riskantos kandidātus. Es uzskatu, ka tad mēs arī varētu uzticēties jūsu politikai. Gracias, Harm. Paldies, Harmsas kundzei. Tagad ECR grupas vārdā pusotra minūte Čičester kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties eh, padomes un komisijas pārstāvjiem par viņu paziņojumiem. Eh, viņu mērenais tonis eh, kontrastē ar citu teikto. Ir jāatcerās, ka pastāv ļoti lielas atšķirības starp 50 gadus veciem reaktoriem Japānā un jaunajiem projektiem, kas tiek gatavoti Eiropā. Tā ir milzīga atšķirība. Tāpat arī jāatcerās, ka pastāv lielas atšķirības starp riskiem ar ko saskaras Japāna, un ar risku, kādu saskaras vecā Eiropa. Mums ir jābūt pilnīgi drošiem par to, kas ir noticis, pirms mēs sāksim veikt kādus pasākumus eh, pārbaužu ziņā. Moderni reaktori tiek eh, pašlaik būvēti tā, lai tie izturētu riskus, kas pirms 20 vai 50 gadiem vispār nebija iedomājami. Esmu priecīgs redzēt, ka Harmsas kundze man piekrīt. Uh, that was a, that was a rudery of... Komentāri no zāles. To nevarēja dzirdēt mikrofonā, un Harmsas kundze, jūs teikt atņemat man laiku no man atvēlētā uzstāšanās laika. Ir izteikts priekšlikums par moratoriju. Esmu pret to, jo tādējādi mēs rīkotos steidzami, un mums nebūtu nekādu zinātnisku pierādījumu. Mums ir jānoskaidro, kas ir noticis, pirms mēs veiksim kādus pasākumus. Ir jāatcerās, ka Eiropā jau tā drošības kultūra ir ļoti augstā līmenī. Es piekrītu, tā ir jāstiprina, bet mēs nedrīkstam rīkoties pārsteidzīgi. Paldies Čičester kungām. Tagad goja NGL grupas vārdā viena minūte Vilsas kundzei. Paldies! Vācija pirms uh, īsa laika 250 tūkstoši cilvēku izgāja ielās, lai demonstrētu pret kodolenerģiju, un viņi vēlās pāriet uz simtprocentīgu uh, atjaunīgu enerģiju. Abu šos uh, mērķus var sasniegt. Pēc Fukushimas ir, Fukushimas ir pilnīgi skaidrs, ka kodolenerģija vienmēr būs riskanta. Tieši tāpēc mums ir uh, jādomā par to, ka kodola enerģijas standārtiem attiecībā uz drošību ir jābūt saistošiem visā Eiropā. Pēc eh, padomes direktīvas par kodola iekārtu drošību Eiropā, kas tika pieņemta 2009. gadā, eh, ir sagatavoti standārti dalībvalstīs. Bet mums ir steidzami jāmodernizē šī direktīva, un šeit ir jādomā arī par parlamenta eh, koplemšanas iespējām. Mums nevajag balstīties tikai uz Eiratomu līgumu. Es uzskatu, ka padomei un komisijai vajadzētu nākt klajā ar priekšlikumu šādai direktīvai, un mums ir jādomā arī par izējas eh, iespējām, kā atbrīvoties no kodola enerģijas Eiropā. Paldies eh, Vilsas kundzei. Tagad uh, brīvības demokrātijas grupas vārdā uh, Cavēlas kundzē vārds. Komisāra kungs, es piekrītu visam, kas tika minēts pirms brīža, un piekrītu arī par, piekrītu arī moratorijam. Mums par to ir jādomā. Taču es vēlētos piebilst sekojošo. Mēs tagad ieejam jaunā pasaulē. Visas šīs dabas katastrofas, kas eh, notiek 21. Eh, gadsimtā, ir milzīgas avārijas, milzīgas eh, zemestrīces, eh, milzīgi ugunsgrēki, milzīgi tsunami. Kā mēs varam samazināt šo risku, ar ko ir saistītas šīs katastrofas? Mēs redzam, ka notiek arī daudz eh, cilvēku nogalināšanas, daudz cilvēku iet bojā. Mēs nosodām uh, noziegumus pret cilvēci šeit parlamentā. Uh, Es uzskatu, ka Tepkus Efficiency ir uzņēmums, ko varētu nosaukt par jaunu noziegumu pret cilvēci. Te nav nekādas caurredzamības, nav nekas netiek darīts, lai aizsargātu šīs, šī uzņēmuma darbiniekus. Mums vajadzētu padomāt par šo jauno noziegumu pret cilvēci, ar ko mēs saskarsimies 21. gadsimtā. Paldies Cevēlas kundzei! Tagad pievērsīsimies pārējiem runātājiem un pusotra minūte tiek piešķirta Del Kastīļo kundzei. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī komisāram, godāmie kolēģi. Ja jūs strādājat, eh, dodaties ceļojumos vai darāt jebko citu, jums ir nepieciešama enerģija. Enerģija nāk no dažādiem avotiem - vēja enerģija, fosila enerģija un arī kodola enerģija. Protams, ir arī atjaunīgi enerģijas avoti. Eh, tiek eh, pētīti jauni enerģijas avoti, mēs mēģinām nodrošināt arī lielāku energoefektivitāti, tīpaši attiecībā uz atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Mums ir jāņem vērā arī uh, oglekļa uh, uztveršanas un glabāšanas iespējas. Tieši šī glabāšanas puse ir vairāk jāpēta. Taču visā šajās jomās mums ir jānodrošina mums pieejamo resursu izmantošanas veicināšana. Uh, jebkurā jomā, vai tā būtu medicīna vai kāda cita nozare, jūs taču cenšaties uh, nodrošināt lielāku efektivitāti. Zemestrīces un tsunami e, eh, radīja smagas sekas Japānā. Ir ļoti daudz upuru un arī daudz materiālu zaudējumu. Domājot par Fukushimas eh, elektrostaciju, ir eh, jāatcerās, ka galvenais, ko vajadzētu uzsvērt, ir drošības uzlabošana. Rīt mēs balsosim par rezolūcijas priekšlikumu, un lielākā daļa no politiskajām grupām to atbalsta. Ir jāpaskatās arī uz priekšlikuma saturu. Nevar vienkārši uh, uzsvērt uh, savas politiskās pārtījas intereses un tādējādi nomākt vispārējo interesi. Paldies, Kastīļo kundzei. Tagad viena minūte Rieres kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārtām es vēlētos paust savu solidaritāti upuriem un viņu ģimenēm. Visiem, kas cieta briesmīgajā cunāmī. Ja mēs domājam par atoma eh, elektrostacijas katastrofas sekām, tad ir uh, īpaši jādomā par cilvēku resursiem. Ir jānodrošina, lai cilvēki, kas strādā šajā nozarē, būtu ļoti labi izglītoti un lai viņu darba apstākļi būtu droši. Šo darbu varētu veicināt arī Eiropas institūcijas. Mēs nedrīkstam aizmirst arī par apņemšanos, ko esam uzņēmušies uh, parakstot dokumentus par drošākiem enerģijas avotiem Eiropā. Mēs esam kaut kā uzstādījuši dažādus mēķus attiecībā uz elektrības ražošanu. Es eh, domāju, ka mēs atkal atvērsim visas debates par oglēm, kuras ir vienīgais enerģijas avots, ko, kas aug, kas rodas pie mums. Holas kundze, viena minūte. Priekšādātāja kungs, stresa testi attiecībā uz tehniskiem standartiem ir nepietiekami. Šeit nav runa tikai par zemestrīcēm. Japānas problēma bija tā, ka uh, apvienojās dažādi notikumi, plūdi, komunikācija pārtraukumi un tā tālāk. Mēs redzam, kā viena problēma var novest pie otras. Uh, pašlaik eh, šīs vietas Fukushimas radioaktivitāte neļauj virzīties uz priekšu glābšanas darbiem. Uh, Eh, Kodola katastrofa nav lineārs notikums. Šīs sekas viena otru pārmāc. Eh, radioaktīvie ūdeņi ar vien nonāk jūrā. Un eh, tieši tāpēc mums ir jādomā par tādām stresa pārbaudēm, kas ietvertu uh, dažādas daudzveidīgas sekas, kādas var būt katastrofai. Uh, Protams, ka dalība valstis var noteikt eh, savu enerģijas grozu, no kā tas sastāv, bet eh, ir jādomā par to, vai dalību valstīm vajadzētu uzlikt moratoriju attiecībā uz jaunu kodolstaciju uh, eh, palaišanu eksploatācijā. Ko jūs darīsiet, lai valdības un investori tagad uzsvaru liktu uz to, kā nodrošināt lielāku apņēmību veicināt energoefektivitāti? Paldies Holas kundzei. Tagad eh, pusotra minūte Turmes kungam. Eh, Herr Prezident, Herr Komisār. Priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Japānā notikušie dramatiskie notikumi parāda, ka vienīgais, vienīgā absolūti drošā kodola spēkstacija ir tā, kas nekad nav uzcelta vai tā, kas uh, tiek um, atslēgta, izslēgta. Tas ir vienīgais eh, drošais variants. Viss pārējais pēc Japānas vairs nav spēkā, un pilsoņi Eiropā to zina. Un tādēļ, ka pilsoņi Eiropā to zina, viņi grib no mums tādu spēcīgu atbildi. Un šī atbilde var būt tikai tāda, ka mēs Eiropas vīzijā veidojam tādu situāciju, kas simtprocentīgi atjaunīgā enerģija tiek izmantot energoefektivitāte ēkās, transportā, elektroenerģijas izmantošana, kas būtu labāka kopā ar plašu uh, atjaunīgo enerģiju skaitu un uh, dabasgāzes kā pārejas uh, degvielas izmantošanu. Uh, tā ir jāīstena. Un jautājumi, kas ir jāuzdod jums šodien, komisāra kungs, ir sakojošie. Jūs a, tagad izstrādājat ceļu karti energopolitikā līdz 2050. gadam, vai jūs esat gatavs strādāt ar mums, īstenojot šo vīziju, vai jūs a, arī esat pārliecināti, ka šī enerģijas ceļa karta būtu jāizmanto, lai ne tikai ar informētajiem speciālistiem, bet arī ar pilsoņiem Eiropā diskutētu par savādāku energo nākotni Eiropā. Paldies! Mm. Gracias, senor Turmes. Eh, paldies, Turmes kungs. Tagad minūti dodam vārdu Šimānska kungam. Paldies. Ja no Japānā notikušā viena lieta var mācīties, tad pirmais ir būt apdomīgam. Ja mēs gribam ko mācīties, mums ir jādara tas ļoti rūpīgi. Uh, eh, atom enerģijas pilnīga atmešana eh, problēma neatrisinās. Mēs esam atkarīgi no energoapgādes un pie robežām tiks uzceltas jaunas spēkstacijas, atomspēkstacijas, kuras mēs tāpat nespēsim ietekmēt. Jau tiek izdarītas investīcijas Kaļiņgradas apgabalā, kā arī Baltkrievijā, lai tur celtu spēkstacijas tās būtu sliktas ziņas mūsu energosektoru konkrētspēju un mūsu e, rūpniecībai. Šodien mums jābūt pārliecinātiem, ka elektroenerģija, e, kas tiek ražot ārpus mūsu e, robežām, e, tiek pakļautiem pašiem stresa pārbaudēm. Paldies, Šamānska kungs. Vārds Ransdorf kungam minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Japānā notikušā katastrofa var uh, ļaut mums izdarīt dažādas secinājumus. Enerģijai ir jābūt, energosektoram jābūt ir valsts kontrolē. Un jebkurai spēkstacijai ir jābūt ar uh, negadījumu uh, ierīcēm, kas ko, var darboties, ja notiek negadījums. Teko nebija gatava šādiem notikumu scenāriem. Bet mēs nevaram arī e, pakļauties panikai. Mums ir vajadzīgi drosmīgi e, cilvēku komisijā, kas e, ir ar skatu nākotnē. nevis uh, e, e, savas privātās intereses vēlas veicināt. Paldies, un tagad pusotru minūtu Līzes kungs. Tams un kungi, es uh, kopīgo rezolūciju no visirds atbalstu. Mēs īpaši divus vēstījumus rādām atbildīgiem dalībvalstīs, kā arī iedzīvotājiem. Mums ir nepieciešama vienot noteikumu, lai aizsargāt mūs no kodola negadījumiem visā Eiropā. Eh, eh, šaurā nacionāla domāšana atomdrošības jomā ir jāizbeidz. 180 km no šeins, eh, no Strasbūras, Vācijā, divi, divas vecākas spēkstacijas ir pagaidām atslēgts. 100 km no šeins, Fesenheimā, stāv spēkstacija, kas pēc visa, ko zinām, nav drošāk kā tās divas, kuras tagad ir atslēgtas eh, Japānas notikuma gaismā. Šis piemērs parāda, ka mums ir nepieciešama kopīga kritērija ļoti augstā līmenī. Tiesiskais pamats mums ir, vienmēr ir politisks jautājums, cik tāls sojas mēs speram ar šo tiesko, eh, šī tiesiskā pamata. Mums jāiet daudz tālāk nekā līdz šim. Otrakārt, lai ko arī dalībvalsts izlems, dažas, daži atslēgas spēkstacijas ātrāk. Mūsu vēstījums ir tāds, ka To mēs nedrīkstam aizstāt ar papildus gāzes importiem, piemēram, no Krievijas. 21. un 22. punktā rezolūcijā mēs parādām virzienu, mēs gribam jaunu atjaunīgo enerģiju, vairāk, vairāk energoefektivitāti. Komisār kungs, pirms Fukušīnas jūs prezentējāt energoefektivitātes rīcības plānu Eh, tagad ir vēl steidzamāk tas jāizteno, un personīgi es arī ar šī parlamenta vairākumu esmu par saistošiem mēķiem, mēs gribam vairāk eh, fosilo eh, kurnāmu, mēs gribam vairāk darba vietas energo jaunajās enerģijās, mums ir jārīkojas izlīmīgi. Paldies, paldies Līzes kungs. Tagad minūti dodu Trautmanas kundzei. Priekšsēdētāj kungs, komisāra kungs. Uh, Kodolenerģija uh, nerada CO2 izmetus, bet tā ir uh, arī pārējais, jo uh, energonesēji ir uh, galēji un tā ir arī bīstama. Fokušiems notikumi parāda, ka mums ir nepieciešami šie stres testi, tiem jābūt koordinētiem visā ES uh, un jāatver arī mūsu tuvie kaimiņi. Mums ir jāizstrādā ļoti prasīgas normas un jāstrādā caurskatām Tālākais. Cīņa pret eh, klimata pārmaiņām tā ir nepieciešama ambicioza un koherenta politika. Ja mēs varam mazāk CO2 izmešus uh, radīt, izmantojot kodola enerģiju, tad mums jārīkojas, bet nedrīkstam būt pilnībā atkarīgi. Francijā ir kodola uh, enerģija un energo gros ir um, lielā daļā no kodola enerģijas sastāvošums ir nepieciešams, uh, nepieciešama attīstība un pārdomas. Uh, Mm, ilgtermiņā un vidējā termiņā ir jautājums par drošību īpaši jāvērtē, kā arī par piegādes drošību, un tas skar arī visu ES, lai neviena no valstīm nenonāktu sarežģītā situācijā ekonomiski arī. Un uh, visbeidzot, es ierosinu uh, enerģijas komiteju dibināt. Paldies! Paldies nākošā runātāja Lepāras kundze. Priekšsādātāja kungs, drošība, protams, es varu uh, tikai atbalstīt visu to, ko teica mani kolēģi par neatkarību, par to, kas ir nepieciešams un par uh, tā sauktiem stresa testiem. Šiem noteikumiem ir jābūt uh, ES līmenī. Bet ne, uh, neaizmirsīsim, mums ir vecas centrālas, kas bija veidotas neievērojot uh, riskus, kas uh, kumulējas. Uh, Un mums ir jābūt absolūti apzinā, mums jāapzinās absolūti, ka ir šādas uh, centrāls. Un ES pilsoņi nav gatavi maksāt cenu, uh, atļaujoties uh, nukleāru vai kodola katastrofu Eiropā. Tas ir jāzina, mums ir jāorganizē atteikšanās. Uh, Mums ir nepieciešams darba vietas, rūpniecībai nepieciešama enerģija, un mēs nevaram paaugstināt CO2 izmešas. Mēs visu to zinām un visu to apzināmies. Bet kā izdarīt to? Lai ES lielais projekts uh, atkāpjoties no uh, kodola enerģijas būtu veiksmīgs. Klots uh, piedāvāja 15 gadus. Nu, tas ir ļoti optimistiski. Es domāju, ka vairāk būs nepieciešams. Tas ir liels projekts. Tas varētu apvienot Eiropiešus un atjaunot uzticību mums pašiem, kā arī institūcijām, jo aiz Fukušīmas priekšsādātāja kungs tā ir uh, arī kontrols orgāni un arī valsts neizdarbība. Ar to ir jārēķinās. Paldies! Uh, Trautmans kundze jums grib uzdot eh, jautājumu, eh, paceļot zilo kartiku. Rībiga kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Kolēģi Traut, man gribētu lūgt, man pasacīt, Francijā ir neatkarīgo regulātoru modelis, kas strādā ļoti kvalitatīvi. Vai jūs uzskatiet, ka Francijas modeli varētu piemērot arī visai Eiropai? Uh, Eiropas regulātoram, kas būtu izveidots pēc Francijas modeļa. Merci, Paldies uh, Rubiga kungam par uzdoto jautājumu. Es domāju, ka Francijas regulators ir neatkarīgs. Uh, un uh, es runāju par Eiropas regulējumu. Mums ir nepieciešami neatkarīgi regulātori un mums ir nepieciešami kontrols mehānismi. Uh, tādi, kas būtu neatkarīgi un strādātu tikai atbilstoši viņu kompetencei. Paldies! Trautmans kundze, vēl viens jautājums. Vai jūs pieņemt šo jautājumu, Trautmans kundze? Jā. Neatkarīgas pārbaudas institūcijas uz papīra, jā, bet redzot uh, to sastāvu un to, ka nav nekāda plurālisma uh, to cilvēku vidū, kas ir šajās institūcijās, nu tad tomēr ir jāuzdod zinām jautājumu. Atbildi. Jā, protams, nacionālā līmenī vienmēr var apšaubīt uh, sastāvu, un līdz ar to uh, atzinīgi vērtē Lepārskundz uh, jautājumu plurālismam jābūt labāk nodrošinātam, bet es negribētu apšaubīt darba godīgumu, kas godīgi un atbildīgi pild savus uzdevumus. Uh, Eh, it īpaši par vienu personu runājot Lakosta kungu. Nu, tā tad viss ir apmierināti. Trautmans kundze, jūs varbūt varat turpināt. Nē, nu ļoti jauki. Lai dzīvo Francija. Tagad nākošais. Uh, eh, Tose Novskī kungs vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs jau vairākas nedēļas mēs ar uh, lielu uzmanību sekojam notikumiem, kas bija pēc uh, smagās uh, zemestrīces un arī cunāmī viļņa. Es gribu izteikt abrīnu par to, kā Japāna cīnās ar šo situāciju. Ļoti bieži pēc uh, katastrofām ir kādi jauni risinājumi, piemēram, pēc avio katastrofām tiek uh, pieņemti jauni noteikumi. Uh, aviācijas jomā un katastrofa Fukushimā rosina veidot jaunus noteikumus un jauns pasākums, piemēram, šie stres testi liek mums pieņemt tad striktāks noteikums. Kodola spēkstacijām jābūt spējīgām pretoties visekstrēmākajiem apstākļiem. Mums ir jāmācās no notikušā. Un politiķiem savukārt ir jāmeklē risinājumi, risinājumi, kas būtu saprātīgi, vienkārši un jātestē kodolspēkstacijas notikumi Japānā ir uh, izraisītājs, lai mēs pārskatītu standartus bez uh, kādas uh, histērijas. Paldies! Nākošais runātais Roila kungs. Priekšsēdētāj kungs, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Visi zin, ka dalība valstīs un arī starp dažādajām politiskajām grupām ir ļoti atšķirīgs viedoklis par kodola enerģiju jā vai nē. Uzklausot diskusijas šodien, mēs redzam arī, ka politiskajās grupās viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Bet no otras puses ir katastrofa Japānā, milzīga problēma. Un mēs esam sākuši diskusijas, un es domāju, ka rezolūcija ir. Uh, iemesls, lai mēs šodien vienu jautājumu un rīt vienu jautājumu uzdot, proti tādu, vai mēs drošības standarts kopā varam paaugstināt, un vai mēs spēsim tādu lielāku, plašāku Eiropas a, atbildību un, un a, kopību radīt. Dažas lietas šajā rezolūcijā man nepatīk. Bet es domāju, ka tas ir šis grandiozais, ko kolēģi ir spējuši. Viņi ir spējuši vienoties par tekstu, kas koncentrējas uz šo jautājumu. Lielāku drošības apjomu un Eiropas sadarbību jāstiprina. Un tādēļ gribu uzdot jautājumu, vai šodien un rīt nebūtu iespējams uh, šo jautājumu. Uh, kodolenerģijas neizmantošanu vai jā, kodolenerģija jā vai ne, vai nevarētu no tiem atkāpties un koncentrēt mūsu uzmanību uz eh, šo dokumentu. Ja visus šos grozījumus, nu es tikai varu iedomāties, par tiem mēs nebalsot, bet koncentrētos ar plašu vairākumu, varbūt pat vienbalsīgi balsot par to, ka mēs gribam lielāku uh, drošību un Eiropas atbildību, tad mēs Eiropas parlamentam un visdrīzāk arī Eiropas parlamenta tēlam un arī tēmai kā tādai, kā mēs varam mācīties no Japānas, būtu vairāk darījuši, nekā mēs strīdētos tālāk, tā kā vienmēr to daram. Varbūt aiznākošu nedēļu varam strīdēties. Nu, padomājiet, var nevar, vai nevaram šādi rīkoties. Paldies. Paldies Raila kungam. Jā. Uh, zilā kartīda. Kāda pēcpusdiena, kāda pēcpusdiena? Roila kungs, vai jūs pieņemat starp jautājumu? Harvas kundze. Roila kungs, jūs eh, zinat, ka es esmu par drošības tālāku attīstību kodola eh, jomā. Man nebija īpaši veiksmīga darbība attiecībā uz uh, kodola drošību. Tā tika pieņemta pirms diviem gadiem, un uh, nu, vairākums parlamentā bija pret augstākiem drošības standartiem. Un mums ir vēl viena papildus uh, problēma, ja mēs runājam par kopējo uh, uzticību, jo parlamentam praktiski nekas jau nav sakāms visā šajā diskusijā, jo lēmumi par kodola drošību, par stresa testiem notiek padomā. Uh, un Eiratom institūcijā. Un šeit uh, parlaments nav iesaistīts. Nu, praktiski mēs izsakam mūsu viedokli un vai tam ir kādas sekas vai nē. Nu, tas ir vēl zvaigznēs rakstīts. Un ja jūs tagad sakat, ka mēs nākotnē uh, mainām Eiratom līgumu un parūpēsimies par uh, caurskatāmību un to, ka mēs iesaistamies, nu tad varbūt, ka mēs varētu labāk saprast viens otru, Railkungs. Roilkungs. Es īsti nesapratu Harms kundas jautājumu, jo tas jau nebija tāds tā kā jautājums, bet tas jau nav slikti, jo es cenšos un turpinu censties izmantot šo iespēju. Jūs zinat, ka mums ir pilnīgi atšķirīgs viedoklis šajā jautājumā. Mums ir atšķirīga pozīcija. Starp saucienu zālē Šulc kungs. Nu, paliksim nopietni. Harms kundze, es domāju, ka tas būtu milzīgs uh, signāls atbil, uh, teiksim, piekritība vai ne uh, piekritība citā jautājumā. Ja mēs šajā jautājumā būtu uh, vienbalsīgi, jo šajā rezolūcijā ļoti daudz, kas ir ierakstīts, un ļoti daudz eh, vairāk nekā tas, ko līdz šim esam pieņēmuši, un daudz eh, vairāk nekā es līdz šim esmu bijis gatavs akceptēt. Jā, jums simtprocentīgi taisnība ir šajā punktā, bet ja mēs spēsim plašāku drošības jēdzienu un vairāk Eiropas radīt, tad tas būs signāls uh, dalību valstīm. Ja mēs strīdēsimies rīt, jo uh, jautājumā par. Uh, pārtraukšanu, uh, izmantot kodola enerģijas vai nē, tad nu, mēs uh, nebūsim tik ļoti veiksmīgi rītdienas rezolūcijā un signālā rītdienā. Paldies! Eh, Lūdzu, uzvedieties, saka priekšsēdz Čičester kungs, par darbu kārtību. Eh, priekšsēdz kungs, eh, es esmu ļoti aizvenos par to, ka Hams kundze man uh, neļauj pie uh, zilās kartītes jautājumu, uh, vai es nevarētu lūgt uh, vienlīdzīgas tiesības. Roila kungs, vēlreiz, jūs uh, pieņemsiet zilās kartītes jautājumu. Roila kungs, gribēju jums jautāt, vai jūs personīgā pozīcija ir mainīsies. Šis džemperīts ir 30 gadu vecs, mēs toreiz demonstrējam pret uh, atomu uh, spēkstacijām, un uh, eksperti mums teica, tas risks ir vienreiz 10 tūkstoši gados. Uh, Tagad eh, Potsdams institūta prezidents eh, Šelnhuber kungs sacīja, jā, 10 tūkstoši gadu, eh, dalīts uz 400 spēkstacijām visā pasaulē, tas ir reiz 25 gados. Reiz 25 gados ir šādi negadījumi Černobiļu, Fukušimu un, un kas tad? Vai jūs ir šajā jautājumā izmanījuši savu pozīciju, jo jūs joprojām uzskatiet, ka atomspēkstacijas ir droši, vai jūs domājat tāpat kā es, ka, ka Eh, kad nav droši atomspēkstacija. Eh, Royal kungs, atcerieties, jums ir 30 uh, eh, sekundes. Kādēļ jautātājiem vienmēr tik daudz laiks tiek dots? Uh, nu, ļoti godīga, uh, godīgs reglaments man jāsaka. Jā, mans uzskats, mans viedoklis ir mainījies, bet ne principiāli. Jā, piedodiet, vai tas tik traki, ka domas mēs, mēs paliekam pie savām, bet esmu arī mainījis savas domas. Es teicu, es varu atbalstīt šo rezolūciju, ja viņa tāda būs, kā tā ir, un tās ir liels izmaiņas uh, salīdzinot ar to, kas bija. Jūs varat to uzskatīt par pietiekošo, nepietiekošu, bet es iestājos par to, un es būtu par to, ka būtu labi, mēs varētu vienbalsīgi šo rezolūciju pieņemt. Labi, tagad atslābināsimies un turpināsim debati. Un tagad Lainen kungs minūti runās. Jā, jūs dzirdējāt Rūpniecības komitejas priekšsēdi, es tagad runāšu kā vidas komiteja. E, svadītājs atšķirības nevarētu būt lielāks. Lielākā drošība visām atomspēkstacijām tā taču ir pašsaprotamība, te jau ir konsens. Uh, Komisāri Ettinger kungs, jūs stres pārbaudi ir pirmais svarīgais solis, bet ar to taču ne tuvu nepielietiek. Es arī uzskatu, ka ir jāmaina fundamentālā līmenī domāšana. Tādēļ par augstākā līmeņa drošību visā Eiropas senībā e, mēs varam runāt, bet mums ir nepieciešams arī scenārijs, kā atteikties pilnībā no kodolenerģijas. E, cieši atdzīvotā Eiropā mēs savādāk jums nevaram kolēģi, Royal kungs, un pārī jums jāiet e, līdz šis ceļš. Jūsu kolēģi Berlīnē ir jau tālāk nekā jūs šeit Strasbūrā. Viņi laikam ir spējuši izmanīt domāšanu, bet jūs joprojām domājat pa vecam. Es ceru, ka mums būs formulējums scenārijs, kā atteikties no atomspēkstatīs pilnībā. Uh, Ötinger eh, kungs, jūs eh, ceļkārt, eh, tas būtu brīnišķīgi, pēc stresa testiem jums arī jādod mums saprast, kā mēs varam no kodolenerģijas pilnībā tikt vaļā. Paldies, Lainen kungs, un tagad pusotru minūtu Kančāna kungam. Paldies, priekšsēd, komisāra kungs, ministres kundze. Es domāju, ka mums e, galvenokārt derētu ar cieņu pieminēt Japānas katastrofas upurus. E, situācija ir e, tāda, kas dara mūs ļoti bažīgus, bet politiķiem nebūtu jāpieņem panikā lēmumi, jābūt realistiem, ir jātiec pret faktiem ar vēstu prātu Un to es gribētu sacīt vispirms. Klimats attiec uz mums visiem, un tomēr mēs zemeslodi dalām diezgan patvaļīgi. Mums visiem ir jātiec uz ilgspējīgu attīstību, bet šajā procesā ir trīs dažādi komponenti. Uh, E, ekonomika, vide un sociāla politika. Ja mēs kopīgi e, pieliksim pūliņus, tad mēs atradīsim pareizo līdzsvaru. Rezolūciju pilnībā var atbalstīt no savas puses. Es domāju, ka e, tā gūs plašu atbalstu. Tagad mums būtu jārīkojas atbildīgi attiecībā uz esošās situācijas pārbaudi, cik un nākotnes eh, perspektīvām. Parametrus varam noteikt šodien, tādas kā energoefektivitāte, atjaunīgā enerģijas avoti. Jāņem vērā gan arī tas, ka inovācijas un pētniecība ir pēc iespējas jāveicina. Paldies, Kančankungs! prezidentūra tikusi informēta, ka šodien ir Lainen kunga dzimšanas dienas sirsnīgs veicam. Un tagad minūti dodam vārdu Hercogas kundzei. Paldies priekšsēd. E, Dargie kolēģi, um, e, kodola drošība ir vissvarīgākais. Tādēļ mums ir ļoti rūpīgi jāuzrauga atomu enerģija. Visa centrā jābūt cilvēku drošībai. ja kāds uh, kaut kur darbojas atomspēks, cita te ir jādarbojas pēc maksimāliem drošības standartiem. Un tieši tādēļ arī tagad ir ieviests šis stres tests. Piekrītu tam, ka ir jānotiek arī pārrobežu drošības pārbaudei cilvēku interesēs. Piekrītu arī tam, ka šeit ir arī jāiesaista starptautiskās institūcijas piekrītu ka mums ir uh, jāraugs arī uz to, kas notiek ar atomu uh, spēkstaciju izlietoto degvielu. 500 miljoniem eiropiešu jādzīvo drošību. Paldies, Hercogs kundze, pusotru minūtu Franko kungam priekšsēžu kungs, dārgie kolēģi. Mēs runājam par drošības jautājumiem un uh, kodolenerģijas izmantošanu uh, miera mērķiem. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, dažkārt arī neatkarībai un arī cīnoties pret uh, um, CO2 paaugstināšanu, sildumnīcas efektu. Mūsu visās kodolspēkstacijās tiks uh, īstenot šie stresas testi, un tas ir tāds ļoti saprātīgs un um, pareizs um, solis, to sagaida visi pilsoņi. Ir jāveic šie testi, ko, uh, kritērijiem jābūt kopīgiem, jāizstrādā metodoloģija, un tas ir jādara Eiropas uh, kodola enerģijas drošības komitējai. Un jāievēro arī tas, ka ir pārobežu riski. Un papildus šiem stresa testiem mums jābūt gataviem harmonizēt starptautiskās normas visaugstākajā līmenī. Jārunā par to G20 un arī starptautiskajā uh, atomenerģijas iestādē. Jārunā arī par uh, plāniem celt jaunas uh, kodolspēkstacijas arī uh, austrumos un uh, jārunā arī par sadarbību, par iespējamo sadarbību mm, uzraudzības iekārtās, kas ir nacionālajās valstīs. Eiropas Savienībai ir jābūt paraugam gan uh, padziļinot un pastiprinot noteikumus, gan arī solidaritātes jomā. Saskaroties ar šādām katastrofām, liekas, ka ir absolūti nepieciešams veidot civilās aizsardzības spēkus. Un tas jautājums ir aktuālāks nekā jebkad. Paldies! Paldies nākošā runātāja Van Bremtes kundze. Paldies priekšsēd. Šo rezolūciju atbalsta vairākas politiskās grupas, bet es nesaprotu, ka pēc nesam visi vēl sapratuši to, kas te ir noticis. Šī katastrofa varētu atgadīties arī pie mums. Nulles riska nav. Tādas lietas neeksistē. Uh, Un komisārs jau, tagad ir par trim lietām jārunā. Komisārs jau runāja par stresstesiem, atvērt, caur, caurskatām, bet mums jārūpējas arī par to, lai tiktu izdarītā tiecīgie secinājumi. Ja nav drošības, tad jātais ciet atomspēkstacijas. Mums ir arī solīt pa solītim jāatsakās no atomspēkstacijām. Nevar būt tā, ka 30 gadu vecs spēkstacijas e, Eh, kas tika būvēts tātad 30 gadu darbības periodam, vēl darbojas pēc 40 vai 50 gadiem. Un ja tagad mēs vēl celtu jaunas atomspēkstacijas, tas taču eh, ir absolūti ne, ne, nepieņemam. Eh, mums ir jāpanāk vienprātība par šiem jautājumiem parlamentā. Paldies, Van Bremtas kundze. Tagad pusotru minūtu runās Sonika kungs. Paldies, priekšsēd. 26. aprīlī ceturtdai gadsimtu būs pagājis kopš Černobijas, e, pasaules e, smagāko kodolu negadījumu atomspēkstacijas sprādzienu. Mēs e, pieminam arī Černobijas upurus šodien. Atceroties par Černobiļus notikumiem, es gribētu arī paust savu līdzjūtību no sirds Japānas tautai, kas arī cīnas ar kodol negadījumu sekām. Šāda veida spēkstacijām ir 30 gadu darbības termiņš un, es atvainojos, cēzijam 137 eh, un Ukraina joprojām ir uh, piesārņota uh, eh, vide, uh, tā mums liecina Greenpeace, piesārņotais apgabals, saldūdeņos, zivīs un tam līdzīgi ir vismaz 30 km radiusā no Černobiļas. Eiropā ir 165 reaktori, gan ES iekšienē, gan uz tās robežām - Krievija, Baltkrievija, pat labāk gatavojas uzsākt jaunu spēkstacītu celtniecību. Mēs nezinām pēc kādiem drošības standartiem. Lai kāda arī būtu šie standarti, lai kādas būtu stresa pārbaudas. Sonika kungs saka priekšēdz, atvainojiet, mirkli. Vai jūs varētu lūdzu nedaudz e, lēnāk runāt, lai būtu reālāk jūs iztulkot? Labi, atkārtošu. Krievija, Baltkrievija. Pat labam ir uzsākuši jauns kodolspēkstacīts celtniecības projekts pie ES robežām nedomāju, ka Eiropas dalībvalstīm būtu jā pērk elektroenerģiju no šīm spēkstacijām, ja tie neiztur tos pašus ES eh, e stres testus. Paldies, Sonika kungs. Enči kungam dodam vienu minūtu. Paldies, priekšsēd. Pirmkārt, vēlos paust līdzjūtību Japānas tautai. Eh, tiešām viņiem mūsu atbalsts tagad ir ļoti svarīgs. Fukušīmas katastrofa parādīja, ka daļa atomspēkstacija ir nedrošas Tādēļ mums atomdrošības jautājumam jāpievērš lielāku uzmanību. E, Stres testi atomspēkstacijās ir ļoti nozīmīgi un tie jāīsteno drīz. No otras puses mēs nedrīkstam arī emocionālitāte rīkoties pārsteidzīgi, kas attiec uz atomspēkstacijas slēgšanu. Jo, protams, mums ir vajadzīgs energo resursu mikslis, uh, par ko lemj pašas dalībvalsts. Eiropas Savienībai būtu jārūpējas tikai par to, lai ES standārti un drošības prasības tiktu izpildītas. Un tad visi nacionāla līmenī pieņemamie lēmumi par energo miksli ir jābūt balstītiem uz zinātniski objektīviem faktiem. Paldies, tagad Karinkungs. Priekšsēdētāji kungs, Eiropā kodola enerģija saražo šodien apmēram vienu trešo daļu no kopējās elektrības patēriņa. ja mēs gribētu īsā laikā aizvietot šīs jaudas ir tikai divas reālas alternatīvas tas ir vai nu palielinot akmeņogļu izmantošanu vai dabasgāzes. abām šīm alternatīvām ir grūtības akmeņoglēm co izmeši dabasgāzei protams tas ir imports pārsvarā no krievijas. tātad īstermiņā ir divas lietas, ko var darīt. Pats svarīgākais ir tas, kas jau ir runāts - palielināt drošības pasākums. Bet, kolēģi, mums nepietiks ar to, ka mēs paaugstināsim Eiropā drošības pasākums, jo Eiropas kaimiņos Krievija un Baltkrievija iet uz priekšu neskatoties uz mūsu debatēm par kodoldrošību, viņi attīstīs savus reaktorus, tātad mums ir jāpanāk, ka Eiropas augstie standarti tiek arī uzspiesti ne tikai eiropā bet pārējā pasaulē īpaši uz mūsu kaimiņvalstīm krieviju un baltkrieviju. protams otrais kas eiropai jādara arī īstermiņā ko mēs varam darīt ir aizvien pastiprināt savus pasākumus energotaupības jomā un arī liekot aizvien lielāku uzsvaru uz atjaunīgiem energoresursiem izmantojot vairāk vēja saules ūdens un biomasas avotus. un protams ilgtermiņā tieši energotaupība un pastiprināta vēja saules ūdens un biomasas izmantošana ir tas kas mazinās mūsu atkarību gan no atomenerģijas gan no importētiem energoavotiem. paldies! Paldies, Karinkungs, vienu minūtu Pirilo kungam. Paldies, priekšsēdētāji ziņas no Fukushīmas e, dara mūs ar vien bažīgāks. Visas e, e, starojuma normas ir pārsniegts, un mēs nezinām, kādas slikt ziņas vēl saņemsim nākotnē. Nav arī īsts skaidrības par situāciju. Stres testi ir jāīsteno esošās spēkstacijas nekavējoši. Un ja vien pastāvēs bažas, tad mums jābūt pietiekoši drosmīgiem prasīt spēkstaciju atslēgšanu Protams, ka šeit ir arī starptautiskais aspekts. Mēs jaunas spēkstacijas nedrīkstētu celt. Pamazām jāatsakās soli pa solim no atomenerģijas, jo tā draud ar neatgriezniskām sekām e, cilvēcei un videi, kas attiecas uz Eiropas Savienības energopolitikas nākotni, mums ir uh, jāliek uzsvars uz energotaupību un uz ener, eh, atjaunīgās enerģijas investēšana atjaunīgā enerģija. Un debatēm ir jābūt plašām, tajās jāiztaist eh, pilsoņi un pašvaldības. Paldies tagad. Pusotru minūtu Jordānas Cizēja kundzei piekrīt kolēģiem, kas sacīja, ka kodoldrošība ir jānodrošina ES līmenī, bet, dārgie kolēģi, jāņem vērā, ka e, drošība ir plaša koncepcija. Te ir nepieciešams nodrošināt finanšu resursus, cilvēku resursus, e, finan, e, drošības standārts, neatkarības un kompetences eh, uzraudzības iestādes. Tas viss jāņem vērā, definējot ES drošības standartus. Tas nenozīmē, ka mēs neusticamies esošām institūcijām, bet tas nozīmē, ka mums jānodrošina institucionālajā līmenī arī iespējami augstākie standarti. Jūs sacījāt, ka dalība valsts nesot interesētas, bet kas tad ir dalība valsts? Ja mēs eh, jautāsim saviem pilsoņiem, mm, sabiedriskās aptaujas jau ir notikušas, tad mēs redzēsim, ka viņi e, neiebilst šo kompetenci nodošanai Eiropas līmenim. Bet es esmu pret kodolspēkstaciju atslēgšanu politiski apsvērumu dēļ. Japānā tika, ir daudz kodolspēkstacijas un tikai vienu skāra e, šis ļoti lielā dabas katastrofa. Mums ir nepieciešama argumenti un zinātniski fakti, lai apdomīgi rīkotos. Tāpēc mums ir zinātniska analīze jāizdara, jāanalizē, kas ir noticis Fukushīmā, lai saprastu, kādi bija iemesli kodolu negadījumiem tagad mēs gatavojamies pieņemt direktīvu par kodola atkritumiem, jāparāda, ka mēs būsim uh, arī nopietni attieksimies pret šiem jautājumiem. Paldies, Alf. Alfāno kundze e, ir pacēlis zilo kārtīti. Vai jūs būtu gatavi atbildēt šo jautājumu? Lūdzu, lūdzu, Alfāno kundze. Paldies, priekšsēd. Vēlējos jautāt kolēģei. Vai tūkstošiem nāves gadījumu nevajadzētu likt mums pārdomāt noteikti netrūkst pamata pārskatīt mūsu uzskatas par kodoldrošību un atomspēkstacīju drošību kā tādu. Kā ir ar šiem tūkstošiem nāves gadījumu Japānā, vai tas jūsu pozīciju nemaz nav ietekmējis? Vai jūs Merkīsas kundzes jautājumu arī pietiemsiet? Jā. Paldies priekšēd, kolēģi. Tikai viens jautājums. Cik daudzām atomspēkstacijām ir jāuzsprākst, pirms jūs sacīsiet, ka pietiek? Jūs sacīsiet, ka tikai viena esot uzsprāgusi Japānā cits starpā eh, nebija eh, viens spēkstacība, bet sešas. Tātad cik eh, spēkstaciem jāuzsprākst, lai jūs savu viedokli mainītu? Lūdzu, Jordan Cizei kundzei iespēja atbildēt. es atsaucu savu e, pieteikumu e, biomikrofonu procedūru, jau var tagad runāt. Tā tad ir e, kriš, Kriškā spēkstacija, kas ir e, arī tādā vietā, kurā varētu notikt zemstrīts, vai jūs esat gatavi iestāties par to, ka stres tests e, tiks attiecināt arī uz to e, ļoti rūpīgi, lai pilsoņi varētu būt droši, ka, cilvēki, ka šī spēkstacija, kas atrodas reģionā, kurā pastāv potenciāli draudi zemstrīcēm, tad, tad lai tas ne, neapdraudētu cilvēks kamēr šī spēkstacija vēl darbojas. Jordāns kundze, lūdzu. Paldies. Taisnība, Japānā ir tūkstošiem cilvēki, kas ir cietuši no šīs eh, katastrofas, un es viņiem jūtu personīgi līdzi. Eiropas Sanībā jāpiedāvo viņiem visiespējama palīdzība, bet mēs nedrīkstam šo upuru traģēdiju uh, materializēt, lai e, politiski cīnītos pret kodolenerģiju ir iemesli, kādēļ notika šis negadījums. Mums ir jānoskaidro, vai šādi negadījumi vispār Eiropā var notikt. Un dabas katastrofa upurus, tsunami un zemstrīču upurus nevajadzētu jaukt ar kodola enerģijas upuriem. Tas bija viens. Otrkārt, vai es drīkst turpināt, cik negadījumu man pietiks? Uh, Es pieminēju vienu spēkstaciju ar vairākiem reaktoriem. Viens spēkstacija ar vairākiem reaktoriem. Mēs zinām, ka Japānā ir vairākas spēkstacijas un katras negadījums ir jāuztver ļoti nopietni. Ne tikai negadījums kā tāds, bet arī notikumi, kas netiek pat klasificēti kā negadījumi vai sprādzieni. Un no katra šāda incidenta ir jāizdara mācības, bet šis gadījums parāda, ka nevajadzētu vienu negadījumu izmantot kā aizbildinājumu. E, es vēl nepagu atbildēt vienu jautājumu, bija trīs jautājumi. Kiršku, Krišku uh, e, spēksacīja. Mūsu valsts arī tika pārkļauta uh, kodola spēksacīja drošības pārbaudē. Arī Austrija bija aktīva un tika seismiskās drošības pārbaudas veikts arī pašā spēkstacijā. Tātad šī prakse turpinās un esmu pārliecināta, ka visi slovēņi piekritīs, ka šīs reizes pārbauda ir jāizdara arī Slovenijā, bet tā kā mēs esam maza kodola valsts, tad esam pieraduši būt pakļautiem vairāk eh, pārbaudēm nekā citas valsts, kurās ir vairāk spēkstacijas. Paldies tagad Zeberkungam pusotru minūtu. Paldies priekšsēdu komisārkungs, kolēģi, arī es esmu Austriets un bažas par Kriška eh, attiecas mums visiem, protams. Es ceru, ka apliecinājums, ko tagad mums pauda kolēģa Jordāna, tagad tiešām tiks arī īstenots, bet esmu nobežies īpaši par Japāns. Uh, iedzīvotājiem, kas cieši un ar stoisku mieru šos notikumus pacieši. Bet eh, centīsim gūt pozitīvu ko no šīs krīzes, un pozitīvais varētu būt tas, ka mēs pārdomājam un Eiropā cenšamies, eh, sākam izdarīt secinājumus no šīs krīzes, un īstermiņā secinājums var būt tikai tāds, ka mēs masīvi paaugstinam arī Eiropas eh, spēkstacību drošību. Vēl viens secinājums jāizdara tas, ka mēs izveidojam Eiropas katastrofa aizsardzību. Eiropai šeit ir pienākums pārobežu līmenī eh, sadarboties drošības lomā ilgtermiņā. Secinājums var būt tikai tāds, ka mēs kopīgi gatavojam eh, scenāriju, kā atteikties no kodola enerģijas, jo notikumi parāda, ka kodola enerģija patreizēja eh, tehnika, ņemot vērā, ir pārāk bīstam, seksi pārāk ilgi laicīgas. jūs redziet, ka viss politisko grupu vidū ir šāda plājas, viedokļi dalās arī pie mums EPP, bet skaidrs ir, ka šī drošība tomēr ir iluzora, un tādēļ stresa pārbaudēm ir jāņem vērā arī risku kumulēšana. Ja mēs tikai e, skatām atsevišķos riskus, tad mēs nekad nesaņemsim realistisko uh, kopainu. Uh, Un realistiski būtu tas, ka uh, mēs tādu notikumu kā tsunami nevaram paredzēt, ja tas pat nenotiek tādā eh, šeit Eiropā, bet uh, zemestrīču zonas noteikti arī Eiropā eksistē. Paldies, tagad Mārinesku kungam vārds. Paldies, priekšsēdi. Pirmkārt vēlos paust savu abrīnu Japānas tautas attieksmei šajā ārkārtas situācijā. Un notikumi ir izraisījuši debats par uh, atomenerģijas drošību. Mums ir jārīkojas izsvērti, apdomīgi, ņemot vērā ekonomiku, cilvēku drošību, klimata izmaiņas. Mūsu nākotnes politikai ir jābalstās uz līdzsvaru starp atjaunīgo enerģiju, jaunām tehnoloģijām, uh, atomu eh, tehnoloģijām un drošības aspektiem. Mums jāinvestē pētniecībai eh, attiecībā uz atjaunīgiem resursiem, jāinvestē, lai jaunas konvencionālās tehnoloģijas arī uh, izmantot Eiropā. Un te es runāju par Dienvidu koridoru. Mēs pētam ar jaunas tehnoloģijas, attiecībā uz CO2 izmešiem ir arī jāpārskata atomdrošības direktīva. Komisijas ierosinātie tās drošības pārbaudas ir arī nepieciešams. Komisijai visi aspekti ir jāņem vērā, atomspēkstaciju eh, darbības periodi, atrašanās vietu un tā tālāk. Tas viss ir stresa pārbaudas jāņem vērā un stresa pārbaužu rezultātiem jābūt ļoti skaidriem, kas tās iztur, tas var turpināt, kas nē, tam jātiek atslēgtam. Vēlos arī runāt par es politikas nepieciešamību attiecībā uz atomenerģijas atkritumiem, norādu uz to, ka pilsoņiem joprojām ir jāvar uzticēties esošo atomu spēkstacīdu drošumam un viņiem jāsņem pilna uh, Eh, eh, informāciju. 34 eh, runātāji pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā. Mums jau bija ļoti dzīves debates ar daudzām zilām kartītēm. Esmu bijis ļoti dāsns laika pārvaldīšanā, tādēļ nevaru 34 deputātiem dot brīvā mikrofona procedūrā vārdu. Tādēļ izmantojot savu kompetenci ar jūsu atļauju un es došu divas uh, uh, iespējas runāt EPP, divus sociālistiem, vienu zaļiem, vienu EFT, vienu, atvainojiet, liberāļiem, vienu zaļiem, vienu EFT un vienu uh, pie politiskām grupām nepiedarošiem. Andri Kienskundzei vārds. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Īsts komentārs par uh, Eh, kodostacijām trešās valstīs ļoti tuvu Eiropas Savienības robežai. Tika pieminētas eh, jau divi, divas lietas, divi simultāni projekti, viens eh, Kaļiņingradas apgabalā, kas robežājas ar Lietu, Poliju un Baltijas jūru, un otrs Baltkrievijā, kura tiek plānots būvēt atomelektrostaciju tikai 20 km attālumā no robežas ar Lietuvu. Tad, kad eh, visa pasaule vēroja dramatisko notikumu attīstību Fukushimā, Krievijas valdība 15. martā un eh, Krievijas uh, uzņēmums Rosatom parakstīja līgumu, saskaņā ar kuru Rosatom līdz 2018. gadam uzbūvēs atomelektrostaciju Baltkrievijā. Tāpat Krievija piešķīra daudz naudas Baltkrievijai, lai finansētu šo projektu. Tas nozīmē, ka Krievijas varas iestādes uh, nav informējušas savas kaimiņu valstis par plānotajiem projektiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka e, šis projekts e, pārkāpj ESPO konvenciju attiecībā uz ietekmes uz vidi izvērtējumiem. Tikau kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Es apsveicu komisijas lēmumu veikt stresa testus e, Eiropas Savienībā. Mēs pieprasām, lai šie stresa testi tiktu veikti pēc vienādiem eh, standartiem, lai nodrošinātu augstāku drošības līmeni Eiropas Savienībā. Galu galā ir 143 atomreaktori, kas eh, nodrošina 30% no Eiropā izmantotās enerģijas. Kodoldrošība ir mūsu visu pienākums. Tieši tāpēc mums ir jāizstrādā tāda rezolūcija, kas ļautu padarīt šos reaktorus drošākus. Katrā reaktorā ir jānodrošina vajadzīgās investīcijas eh, drošības līmeņa paaugstināšanai. Stresa testiem vajadzētu noteikt standartus turpmākajiem eh, reaktoriem, un šīm izmaksām noteikti ir jāpieaug. Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt nodrošināt pāreju uz alternatīviem enerģijas avotiem. Paldies! Jetenmakī kundzei vārds vienu minūti. Hyvä asia, että EU haluaa... Priekšsēdētāja kungs ir viena tāda ļoti nozīmīga attīstība. Tā ir tā, ka būs stresa tests gan es, gan arī ceram kaimiņu valstīs noteikumi, kas vēl nav uh, obligāti. E, e, es vienkārši tad lūksu kaimiņus arī tādas veikt. Un bez tam vēl viens trūkums, ka nav šo kopējo normu, bet ir absolūti nepieciešams, lai būtu šādas normas. Un treškārt ir jābūt neatkarīgai pārbaudai, absolūti neatkarīgai, jo es nedomāju, ka nacionālajie pārbaudas uh, institūciju pārstāvju varētu tādas veikt. Un līdz šim ir, tā, tā nav bijis. Ir jābūt reāliem testiem un šiem testiem jāatbilst normām. Un tiem, tos jāveic neatkarīgiem organismiem un arī neatkarīgiem pārbaudītājiem. Paldies! Nākošā runātāja arī Vasīkons minūte. Paldies priekšsēdētāji kungs un gribu kolēģiem atgādināt, ka Fukušims avārija nav beigusies un ka vēl ir eksplozijas uh, risks kodolreaktorā. Un gribu uzdot jautājumu komisāram Oettingeram. Šo m, mm, testu ieviešanu, kā kolēģi teica, kā jūs rīkosieties no vienas puses, uh, kāda būs šī garantija, ka visus tos kritērijus, uh, par kuriem jūs runājat arī ITRE komitejā, ka katra valsts uh, tos uh, um, īstenos Un ko jūs darīsiet ar valstīm, kas atsakās, ka neatkarīgi eksperti var pārbaudīt uh, centrāls? Jo, nu, starp mums runājot, ja tie, kas uh, īsteno kontroli, neredz, kā tad varētu šos stresa testus uh, īstenot, ir absolūti nepieciešams, lai būtu neatkarīga institūcija, kas pārbauda kodolspēkstacijas katrā valstī un kā var darīt, kā var rīkoties. Uh, ar kaimiņvalstīm valst, jūs runājāt par Armēniju, te tik pieminēta Baltkrievija, kā tad jūs rīkosieties, lai arī tās akceptētu mūsu priekšlikums? Kā jūs rīkosieties? Un vēl par atbildību. Patiesa atbildība mums piekrīt un mums ir jāpiedāvā scenārija, kā atteikties no kodola e, enerģijas. Un tā ir vienīgā garantija, ka nebūs jauna avārija. Paldies! Paldies. Nākošais runātājs Paška kungs. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Paldies, priekšsēdētāji. Kaitējums eh, Fukušīmas reaktoram, ko nodarīja dabas katastrofa, norāda, ka eh, šādās eh, stacijās vissvarīgākais ir drošība. Tāpēc ir pareizi, ka Eiropas komisija ir nolēmusi veikt pārbaudes visās atomstacijās Eiropas Savienībā. Eiropas iedzīvotājiem ir eh, jābūt tiesībām uz neatkarīgām pārbaudēm, eh, ko veica atomelektrostacijās. Ar šādām pārbaudēm varētu atbrīvoties no nevajadzīgiem riskiem. Es eh, domāju, ka audita rezultātu publicēšana ļaus operatoriem uh, novērst visus šādus trūkumus. Nekādā gadījumā stācijas operators nedrīkstētu apiet kritērijus, kas ir noteikti drošai elektrostacijas eksploatācijai. Priekšsēdētāja kungs, Eiropas sabiedrība vēlas atklātu un skaidru dialogu par uh, turpmāko atomelektrostaciju attīstību. Nākamā runātāja. Gunamē kolēģi, komisāra kungs. Uh, Katastrofa Japānā ir pierādījusi, ka daba ir uh, spēcīgāka par cilvēku. Ir pienācis laiks vecās atomelektrostacijas, ko apdrauda zemestrīces, uh, atslēgt no tīkla. Stresa testi uh, komisāra kungi, kom, kungs ir ļoti svarīgi. Man ir viens vienīgs jautājums, komisāra kungs, vai tiešām jūs vēlaties mūs visus Eiropiešus apstarot? radioaktīvo starojumu, es negribētu, lai tā notiktu. Mums ir jāinvestē un ir jāizmanto alternatīvie enerģijas avoti. Tie ir droši gan vidē, gan cilvēkam, un tie rada arī jaunas darba vietas. Austrijā mums bija stacija, kas netika pieslēgta tīklam. Tagad tās vietā mums ir solārā elektrostacija. Vārds Magineses kundzei. You, Paldies, priekšsēdētāji! Šīm debatēm vajadzēja būt par kodoldrošību, bet izskatās, ka tās ir paplašinājušās, un mēs vairāk runājam par kodolenerģiju un e, enerģijas grozu. Es gribētu zināt, kad tiks gatavota ceļu kārte par enerģiju. Un, ja runa par drošību, vai ir pareizi lietot eh, vārdu stresa testi? Ja runa par bankām, tad šie stresa testi mūs ir pievīluši. Varbūt mēs varētu lietot vārdus eh, drošības riska izvērtējums. Un tad es gribētu jautāt, eh, kas sekos pēc šī izvērtējuma. Un vajadzētu nodrošināt, lai šī izvērtējuma tiek veikta attiecībā uz visām stacijām, tā skaitā arī uz kodola atkritumu apstrādes iestādēm. Man īpaši uztrauc kāda stacija, kas atrodas tuvu īrijas robežai. Jā, mums ir jāizskata stacija drošība jau tagad. Daži kolēģi teica, ka mēs ļo, esam ļoti atkarīgi no kodola enerģijas, pat tādi deputāti, kuru valstīs nav kodola elektrostaciju. Mums vajadzētu paskatīties uz nākamo posmu elektroavotu, e, energoavotu kopumā. Un atjaunīgie avoti varbūt ir visvienkāršākā atbilde. Ar senis kungam vārds. Paldies priekšādātāji. Ir Pagājuši 25 gadi un mēs esam aizmirsuši Černobiļu. Es baidos, ka katastrofa Japānā eh, mums eh, neliks vēl rūpīgāk piedomāt pie šī jautājuma. Te nav runa par kodolenerģiju. Tiek vainota Japāna, mēs runājam par drošību jaunajās elektrostacijās, mēs vēlamies drošu kodolu enerģiju, bet īstenībā mums vajadzētu slēgt šīs 30 gadus vecās stacijas un nevajadzētu domāt par jaunu staciju celtniecību. Mums ir jādomā par kodola enerģijas nodokli, kas tiktu uzlikt šādām stacijām. Ir jāinvestē solārajā enerģijā, fotovoltu paneļos. Mums ir jādomā par atjaunīgiem enerģijas avotiem. Komisāra kungs, Jūs esat atbildīgs par šo jomu, un tas, ka mēs nerīkojamies, arī ir jūsu atbildībā. Otinger kungamāts. Priekšstādātāja kungs, cenītās dāmas, godātie kunga deputāti. Sākumā par jautājumu par ilgtermiņa energopolitiku. Mēs gribam ielūgt jūs no pirmās dienas līdzdarboties enerģijas ceļu kārtas izveidē. Sākot ar māju notiks dažādas sarunas par dažādiem scenārijiem Eiropas energo jomā nākošo desmitgažu laikā. Viena no iespējām, viens no scenārijiem ar visiem no tā izrietējošiem secinājumiem notiks, noteiks, ka pēc iespējas augsti, ja pat ne 100% izmantot atjaunīgās enerģijas. Ir jābūt nepieciešamiem labi izbūvētiem tīkliem, uzkrāšanai, efektivitātei elektrotīklos un arī pētījumiem. Bet vienlaikus lūdzu pārdomājiet juridisko bāzi. Lisabons līgums ir uh, pusotru gadu, kā stājies spēkā. Tā izveidā jūs vairāk piedalījāties nekā es. Līgumā ir paredzēta uh, Eiropas Savienības likumdošanas kompetence energo jomā. Un ir viens vienīgs izņēmums, bet tāds plašs aptvērumu, kas ir pieņemts apzināti. Tas ir jautājums par energo grozu un energo uh, tehniku, tā ir Nacionālā parlamenta Nacionālā valstu kompetence. Var strīdēties par to, vai tas ir pareizi, bet nu skaidrs ir tas, ka secinājumi tagad ir uh, jāizdara no tā, kas ir noticis eh, Japānā, un savukārt ceļa karti jāveido balstoties Lisabonas uh, līgumu. 54. paragrāfs līgumā um, nosaka, uh, un es domāju, ka, nu, teiksim, pavisam pāris nākošā gada laikā mēs nevarēsim to īstenot. Es to arī gribētu. Uh, bet, nu, diez vai būs pietiekams enerģijas krosas uh, pārmainīts. Tātad energotehnikas uh, izmantošanas un uh, elektroenerģijas ražošana tomēr būs dalībvalstu kompetencei, bet ir ierobežojums. To sasniegām ar dalībvalstīm. 20% mērķis atjaunīgām enerģijām. Tas dalībvalstu kompetenci ierobežo uz 80%. Tātad tās dalībvalstis, kas vēlas sadarboties, Pēc deviņiem gadiem e, tām ir jāsasniedz 20% atjaunīgās enerģijas, un ar progresu ziņojumiem mēs visu laiku pārbaudam situāciju. Tātad dalību valstu atbildība tiek reducēta līdz 80% un dažkārt arī vēl mazāk. Kādēļ? Jo 20% kopā arī transporta ziņā varbūt, ka 10% tas nozīmēs. Uh, Un uh, elektroenerģijas uh, jomā tas, par ko mēs centrāli šodien runājam, pēc deviņiem gadiem mēs runājam 35% atjaunīgās enerģijas, uh, biomas, ģeotermiskā enerģija, ūdens enerģija, saules enerģija, vēja enerģija. 35% ir šis mērķis kas nozīmē pēc 3 līdz 5 gadiem atjaunīgās enerģijas, elektroenerģijas ražošanas jomā ražos vairāk nekā ogļu spēkstacijas un kodolspēkstacijas. Es domāju, ka tas ir tāds attīstības process, kuru jāvērtē ļoti augsti. 35% atjaunīgo eh, enerģiju, eh, energonesēju 9 gadu laikā. Uh, Un ar eh, enerģijas ceļa karti mēs ne tikai 20, 2050. gadu, bet arī 2025. un 2030. gadu, kas nozīmē nākošo desmitgadi un to, kas ir jāinvestē. No vienas puses tehnika un uh, uzkrāšanas iespējas, uh, tīkla jautājums un 2030. gads. Nu, tad mēs domājam 40 plus x procentu strāvas ražošanā būs sasniedzami. Par to ir jādiskutē, un pēc tam dalība valstis lems, kad atjaunīgās enerģijas 40% vai vairāk sastādīs, tad dalību valstu atbildība būs 60 vai mazāk procentu apjomā. Uh, Un līdz ar to jautājumā par atbildību Eiropas līmenī mēs tuvojamies tam stāvoklim, kādu vēlamies sasniegt, un dalību valsts to zina. Dažiem liekas, ka tas nav pietiekami ātri, bet pat bez Lisabonas līguma izmaiņām, kas tagad nebūtu realistisks, nozīmē, ka šis mērķis 2020. gadam un pēc tam 40% plus ir tāda ļoti skaidra attīstības tendence attiecībā uz atbildību un atbildība uz, kas tiek pārnest uz Eiropas līmeni un Eiropas kontrolas līmeni. Ja mēs tad paskatāmies šo scenāriju atjaunīgā enerģija, tad ir ļoti interesanti ieskatīties arī tajā, kas notiek dalību valstīs. Polija, ļoti atzinīgi vērtēju ļoti daudz attīstības. 90% tagad tiek ražoti no akmeņoglēm elektroenerģijas sektorā. Bet es nedomāju, ka tas ir iespējams. Un tad jautājums arī jums šeit, deputātiem, nu, no visām partijām, kas ir no polijas šeit, vai jūs domājat, ka jūsu valstī politika, nu vienalga, kas būtu pie varas nākošo gadu un gadu desmitu uh, laikā varēs ogļu izmantošanu līdz 0% samazināt, to es nedomāju. Un bez tam m, mm, Polijā uh, pat laban tiek uh, plānota jauna kodolspēkstacija, kas nozīmē, ka Polija, kā e, es vēlas uh, savu enerģētisko grozu mainīt, izmantojot kodola enerģiju arī samazinot atkarību no gāzes un eh, līdz ar to atkarību no Krievijas federācijas samazināt. Harms kundze, eh, valdība ir demokrātiski ievēlēta un tiek augstu vērtēta šajā valstī, un mēs no Vācijas mums nevajadzētu domāt, ka mēs visu zinām labāk. Es polijas eh, draugiem domāju, ka drošības jautājos viņi ir tikpat konsekventi, kā es uzticos arī jums. Dargais politiskās grupas priekšsēdētāji, mums dažkārt liekas, ka mums no Vācijas vajadzētu noteikt Eiropu, bet man liekas, ka mums vajadzētu demokrātiskos procesus Polijā, Francijā ievērot un akceptēt. Nākošais punkts. Starp saucienu no zāles nedzirdam. Uh, Komisārkungs, es runāju kā Eiropietis, kas pazīst savu dzimteni Vāciju un kas respektē demokrātiskos procesus Polijā, Francijā un jebkurā citā dalībvalstī. Tieši tādēļ es saku, kam 90% ir koļu izmantošana, tam būs grūti mm, līdz 0% nonākt un uh, spēk, kodo spēkstacī tiek plānot. Uh, un uh, ogļu izmantošana bez CO2 e emisijām tā ir vēl iespēja. Polija. Uh, Rumānija, Spānija. Mums ir uh, jāredz arī, ka okmeņogļu izmantošanai ir iespēja. Visā citādi mēs neatzīstam realitāti, kas izriet no demokrātiski ievēlēta valdība un parlamenta darba. Un tādēļ, jā, ir demonstrācijas projekti, es domāju, ka tie ir ļoti būtiski uh, sasniedzot mērķi CO2 uh, eh, zemu izmešu enerģiju darbinot. Un uh, Hildegards kundze. Uh, 2050. gadam samazinot uh, CO2 izmešu uh, ļoti lielā apjomā šo samazinājumu sasniegt. Tas ir paredzēts. Priekšsēdājs lūdzu nepārtrauciet uh, komisāru ar starpsaucieniem. Komisārs. Tagad par kodolspēkstacijām. Jūs zinat, un arī es zinu, ka ir valstis, kuras pat laban ir uh, nospraudušas moratoriju vai grib uh, atslēgt uh, ko to spēks sacīs. Ir uh, valsts, kuras ir uh, pārtraukušas uh, to plānošanu. Piemēram, Šveica. Ir, uh, ko to spēks sacīs, kas tiek būvētas. Piemēram, uh, Somija. Ir tādas, kurās ir, ko to spēks sacīs un kas jauns uh, plāno, un ir tādas, kurā nav kodolspēks acī un kas vēlas šo enerģijas veidu izmantot. Tādēļ ir ļoti nozīmīgi, lai neskatoties uz visām šīm atšķirībām un arī atšķirībām eh, jautājumu vērtējumā, šis stress tests, jeb drošības pārbauda ar visaugstākajiem standartiem būtu visu uh, akceptēts uh, faktors. Tas ir mazs, bet bet izšķirīgi svarīgs kopsaucējs, lai panāktu drošību tajās valstīs, kurās ir kodola spēkstacijas un valstīs, kurās tāda nav. Tik runāts, ka šai institūcijai jābūt neatkarībai. Dāmas un kungi, visdažādākajās dzīves jomās ir uh, valsts publiskā uh, kontrola. Drošībā, uh, ceļu satiksmē, veselības aizsardzībā, rūpniecībā un citās jomās Es šai publiskai valstiskai pārbaudē gribu uzticēties. Harmskons, ja jūs vienkārši tāpat vien uh, apgalvojat un par uh, roku mazgāšanu un sakat, ka Nacionālā kodola uzraudzības institūcija neatbilst viņa likumīgajiem uzdevumiem, tad man liekas, ka šis ir ārkārtīgi nu tālijošs tāds vērtējums. Un es domāju, ka tas ir. Uh, neusticības izpausmi jūsu kolēģim Tritinam, kas septiņus gadus kā vidas ministrs bija atbildīgs par šo iestādi un tās darbu. Tātad es principā uzticos šīm institūcijām. Mūsu uzdevums ir ar tām sadarboties. Mājā pilnībā caurskatāmībā es jums iesniegšu um, stresa testu projektu dokumentu. Un es ļoti labprāt gribētu uzklausīt jūsu papildinājumus un uh, um, pienesumu. Un ceram, ka um, tas tiks akceptēts dalībvalstīs un kontrols būs um, tādas ļoti efektīvas un um, pareizi īstenots. Un pirmoreiz šis stress tests valstu un valdību vadītāji ir devuši mums uzdevumu tādas veidot. Un praktiski mums ir uh, tāda kopēja Eiropas rīcība, lai sasniegtu augstāko drošības līmeņu visos 53 uh, uh kodolspēkstacīju gadījumos. Uh, Un tas arī ir kas jauns, un tam vajadzētu atbalstīt arī parlamentā, nevis jau sākumā kritizēt vai arī paust savu neusticību. Un vēl pēdējais punkts. Es uh, uh, redzu, ka 2009. gadā tika pieņemta kodola drošības direktīva. Uh, un līdz jūlijam šajā, šajā gadā tā ir jātransponē. Un es pavisam atklāti saku, man tā nav pietiekama saturā, jo sākumā šeit runa ir par formāliem uh, risinājumiem, tiek definēta atbildība, tiek noteikts, kādām jābūt institūcijas, bet uh, saturiski materiāli. Manuprāt, nav tā pietiekama tādēļ paralēli uh, ar šo drošības uh, testu otrajā pusgadā uh, Es eh, gribu arī eh, ar padomu diskutēt par to, kā mēs ātru uh, izmaiņu variantu varam veikt šajā direktīvā, kas skartu kodoldrošības jomu un paceltu kodoldrošības standarts uh, jaunā Eiropas līmenī. Lielas paldies! Jā. Tagad, dārgie kolēģi, zilās kartītes nevar izmantot, lai uzdot jautājumus komisijai vai padomēji. Tās var tikt izmantotas tikai starp deputātiem. Tādēļ neviciniet šeit zilās kartītes. Komisāram jūs tāpat nevarēsiet uzdot jautājumus. Un tagad dod vārdu Ģēri kundzei. Nu, tā tas ir pēc noteikumiem, saka priekšsēdz. Lūdzu, Ģēri kundze, paldies priekšsēdz. godātais priekšējuši kungs, komisāra kungs, deputāta kunga un kundze. Tiešām šī debata bija ļoti noderīga un pamācoša. Es ļoti rūpīgi tajā klausījos Ungārijas prezentūra ļoti nopietnām ambīcijām šajā pusgadā energopolitikā uzsāks